Tālāk eh, ir lūgts eh, atsaukt imunitāti deputātam Boļeslavam Pieham. Šīs lūgums ir pārsūtīts juridisko jautājumu komitejai. Tālāk parlamenta priekšsēdētājs ir parakstījis desmit tiesību akti, kas ir atbilstoši